Vispirms Olbrihta ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Personāls balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Donc le vote est ouvert. Pour... Sākam balsot. Pirmais balsojums. Le vote est clos. Beidzam balsot. Il est adopté. Pieņemts. Jūsu balsošanas iekārtē tiks nosūtīts tehniķis Hofmans ziņojums. Personāls balsojums par globalizācijas fonda izmantošanu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Plenkovičs ziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir negrišku ziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jātērmāk izziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deputāta Laikfrīd ziņojums. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Attiecīgi padomas nostāja tiek grozīta. Tālāk. Deputāta Lamasūra ziņojums. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojam par komisijas priekšlikumu. Par pret atturas pieņemts. Tālāk eh, likumdošanas eh, rezolūcija personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais deputāta Salba Bidegaina ziņojums. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Liekam uz balsošumu komisijas priekšlikumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk eh, liekam uz balsojumu likumdošanas rezolūciju. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais deputātas Nīrija jāda ziņojums. Pirmais grozījums. Ceļot rokas par. Pret. Atturas. Noraidīts. Liekam uz balsojumu rezolūciju, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais deputāta Tarabela ziņojums. Pirmais grozījums. Ceļot rokas par pret atturas pieņemts. Pirmais punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais paragrāfs divās daļās, pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Izskatās noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. C'est bon, le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais paragrāfs par. Pret. Atturas. Izskatās, tas ir vairākums pieņemts, tāds pats pieņemts piektais paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāls balsojums 9. paragrāfā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais paragrāfs personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums ceļot rokas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. numurs divās daļās, pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Atturas. Pret. Atturas tieši tāds pats vairākums. Izskatās, ka noraidīts pārbaudām elektroniski. Otrā daļā 12. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs numur 13. Pirmā daļa par pret Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Otrā daļa 13. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Grozījums numur 21 par pret atturas noraidīts. 20. numurs pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts pārbaudām. Sākam balsot. Otrā daļa. 20. paragrāfs. Beidzam balsot. Pieņemts 21. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 3. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 25. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas liekas pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. grozījums par pret atturas pieņemts. 27. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 32. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3, 23. grozījums par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 5. grozījums par pret atturas pieņemts. 41. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. un 17. grozījumi personāls balsojums. Sākam balsot. Grozījumi ir identiski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Et c'est adopté. Pieņemts. Nu passons au vote sur l'amendement. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Nav gluži skaidrs. Ceļot rokas. Vēlreiz balsojām. Celiet rokas. Sastais par. Pret atturas pieņemts. 44. paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Prievots Iklu. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Je demande une minute. Lūdzu, vienu minūti. Pardonnez-moi, il faut voter effectivement le paragraphe. Tik tiešām ir jāliek uz balsojumu 45. paragrāfs, pirmā daļa Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 46. paragrāfs pers, uh, eh, nomino, personāls balsojums. Sākam balsot. Ļevots. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, septītais grozījums par pret atturas pieņemts 49. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāls balsojums 50. paragrāfā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 8 un 13, kas ir identiski. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Identiski 9. un 14. grozījumi personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E apsvērums ceļot rokas balsojam par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. Apsvērums I personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums L personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums Q divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums R personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Divdesmitais grozījums ceļot rokas par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums AE. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Liekam uz balsojumu rezolūciju kopumā personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu Tarabellā. Nu, Nu. Nous allons passer Pārējām pie au vote pie balsojuma. Nous allons passer au vote. Pārējām pie balsojuma, ko gatavojas deput sagatavojas deputāts Meseršmits. Tas ir igadējas ziņojums par Eiropas Savienības konkurences politiku. Otrais paragrāfs divās daļās, pirmā daļa ceļot rokas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. Trešā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais paragrāfs divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais paragrāfs divās daļās, pirmā daļa par, pret, pret atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ceļot rokas par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. ceļot rokas par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām 40. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts pieņemts. 58. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmais grozījums - ceļot rokas par, pret, atturas, noraidīts. 75. paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 95. personāls balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. divās daļās. Pirmā daļa. Par. Eh, sākam balsot. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums B divās daļās. Pirmā daļa ceļot rokas par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Liekam uz eh, balsojumu rezolūciju kopumā. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pēdējais šīs sēdes ziņojums. Tas ir Salbā Dibida Gaina ziņojums. Liekam uz balsojumu pirmo grozījumu ceļot rokas. Pār, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Liekam uz balsojumu rezolūciju kopumā personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies pār